Tagad nākošais darba kārtības jautājums, jautājums, uz kuru jāatbild um, mutiski. Vienotā eiro maksājuma daļa. Sākumā uh, Olskundzei 5 minūtes. Uh, Paldies, komisāra kungs. Mans uh, priekšgājējs sagatavoja rezolūciju 12. martā 2009. gadā par sepa jautājumu. Daudz nekas nav mainījies. Un šeit mums, mēs jau esam 2010. gada martā. Un mēs gribam redzēt progresu pirms 2011. gada 8. marta. Protams, ka komisija ir daudz ko darījusi kopš 2009. gada sešās prioritārās jomās, bet uh, jāsaka, ka komisija ir veikusi konsultācijas, bet ir jānosaka gala datums uh, visai rīcībai. Mēs iesakām, ka gala datums ir 2012. gada 31. decembris. Protams, ka pašlaik notiek pārobežu pirkumi un tiek slēgti līgumi. Mums ir kopīgi standarti šādiem pasākumiem un tas viss ietekmē vienotā tirgus iz, izaugsmi. Patērētājiem ir vieglāk, ka tiem nav jāpārbauda ka starp valstu darījumos ir dažādi noteikumi. Protams, ka patērētāji neatbalsta šo projektu, bet eh, patērētājiem ir jābūt drošībā pārvaldībai un pārbaudai attiecībā uz tiešajiem debatiem, debatiem ir jādarbojas un jāņem vērā arī banku izmaksas. Bankas, protams, nevar vienas pašas visu izdarīt. Eiropas maksājuma padomē ir jāatzīst, ka patērētāji baidās no krāpniecības un citām negatīvām rīcībām. Daži cilvēki nemaz var nepamanīt jaunus darījumus, ir īpaši, ja summa ir kopīga. Tieši tāpēc patērētājiem uh, ir nepieciešama konkrēta aizsardzība saistībā ar debatiem. Protams, ka bankas nevar atklāt visu krāpniecību. Bankas nav atklājusi arī krāpniecisku čeku izmantošanu. Protams, arī Francijā ir bijušas problēmas ar viltotiem čekiem, kas tiek uh, atmaksāti. Tas ir noticis gadiem ilgi Un, protams, ka uh, nepietiek tikai atrisināt šos, uh, šīs problēmas. Ir jāaizsargā pilnīgi visi. Nav ieteicams to visu darīt uh, katrai valstī atsevišķi. Šādas darbības ir jāveic visās valstīs. Šīs problēmas ir jāatrasina un jānāk klajā ar priekšlikumiem līdz 2010. gada 30. septembrim. Pašlaik ir pienācis brīdis virzīties uz priekšu, it īpaši ir jālūdz dalību valstīm, lai tās piedalītos aptaujās. Iespējams, ka kāda dalība valsts nav atrisinājusi problēmas saistībā ar pastāvošiem uh, tiešo debetu mandātiem. Iespējams, ka nākamais uh, klupšanas uh, akmens ir daudzpusējas savstarpējas apmaiņas maksu kartes. Tam visam ir jābūt saskaņā ar konkurētspējas politiku. Šie ir svarīgi jautājumi. Un komisāra kungs, tagad ir pienācis īstais laiks noteikt termiņu, lai mēs varētu ieviest sepu, kas ir ļoti svarīgs vienotajam tirgum. Paldies! Paldies! Tagad komisijas vārdā uzstāsies Barņiekungs. Lūdzu, jums vārds. Ça marche. It's okay. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi deputāti, esmu ļoti gandrīts eh, ar jums tikties. Un, lai atbalstītu ļoti labo priekšlikumu, tas, ko teica Šarona Bols, ir tā, jūs eh, teicāt, eh, patērētājiem ir nepieciešama drošība. Un šīs, tāpat uzklausīšanā es uzsvēru to, ka, man liekas, ka konkrētiem projektiem jābūt veltītiem, lai uzlabotu patērētāju situāciju vienotajā tirgu. Un tas ir sasniedzams arī ar šo SEPA, jeb vienoto Eiropas maksājumu telpu. Tas ir ļoti mm, ambiciozs projekts, uh, kas vienkāršot darbību visā Eirozonā, un mums tam ir nepieciešama mūsu mobilizācija. Priekšsēdētāji, kungs, es gribētu parlamentam pateikties par atbalstu SEPA, un šie pieci punkti, kurus jūs uzsvērāt, jā, tie um, apraksta šīs pamata problēmas, kuras mums ir jāatrisina. Es īpaši vēlos uzsvērt, ka šis ziņojums, ko sastājums uh, Bereskunds un dokuments, ko sastrādījis Gozeskungs, uh, ir ārkārtīgi veiksmīgi un arī ir skatām šajā kontekstā. Jā, uh, nu tāds mērķa datums tā nos prāšana varētu ievest tādu dinamiku šajā procesā. Nu, tas ir tas, ko es domāju. Un tas noteikti, ka būtu tādi vairāk pozitīvi e, efekti. Juridiska drošība ļautu plānot nepieciešamās investīcijas un uh, pabeigt šos divās, divas uh, sistēmas nacionālās un pārobežu un iekšzemes maksājumiem. Uh, nepieciešami uh, likumdošanas akti. Man uh, pakautie dienas tagad izvērtē dažādas iespējas. Uh, pavasarī šis darbs tiks noslēgts un mēs uh, visefektīvāko ceļu redi, re, atradīsim un izteiksim arī priekšlikumu likumdošanā. Mēs esam marta mēneša sākumā un ir pārāk pat labāk uh, to šādu datumu uzreiz noteikt, bet es jūsu runātājs kundze um, ieteikumu 2012. gadu. Uh, pierakstīju, un tas būtu kā mērķis, mums būtu nepieciešams arī, piemēram, 12 mēnešus pārskaitījumiem un 24 uh, uh, mēnešus uh, noteikt uh, citiem darījumiem. Dažādi jautājumi tika šeit arī uzsvērti, piemēram, arī sepas produktu kvalitāte uh, izmantotājiem pirmkārt. Un tad otrs ir, mums ir nepieciešama uh, noteikti kārtība attiecībā uz šo komisiju, komiteju. Un no vienas puses tas, mēs runājam par uh, kartēm, kā arī par uh, sepa kredītu pārvedumiem. 2009. gadā ir uh, šajā ziņojumā ir runāts arī par uh, izmantošanas iespējām. Uh, Mēs atgriezīsimies pie šīm konsultācijām, pie šīm uh, secinājumiem, kādi var tikt izdarīti un kā tas ietekmē konkrētas spējas. Uh, problemātika tas ir Žokim Almuņģis darbības lauks, man kolēģis. Tagad par uh, kredītu pārvedumiem. Līdz 2012. gadam ir šis pārējais periods un tas ļautu šai uh, uh, komitejai, kas ir izveidota līdz 8,8 centiem pāriet. 70% no uh, šiem maksājumiem Eiropā notiktu un šī komiteja kas ar šiem jautājumiem nodarbotos, varētu strādāt efektīvāk. Un tas ir attiecams arī uz maksājumu kartēm. Jūs zinat, ka komisija ir uh, vienojušies par vīza un masterkart uh, maksājumiem, bet uh, Eiropas kopiena tiesā ir apstrīdēts šis jautājums, it īpaši par komisijas maksājumiem. Uh, Komisija ir noteikusi pilnīgi skaidrs noteikums, un tiesas lēmums tiek uh, sagaidīts, un tas dos mums šo juridisko bāzi. Tagad trešais punkts. Man bija iespēja ar, uh, arī šim jautājumam pievērsties uzklausīšanas jautā. Jā, es esmu par uh, šādu Eiropas risinājumu karšu jautājumā, maksājumu karšu jautājumā. Tas skartu pro, uh, privāto uh, sektoru un uh, skartu arī dažādas uh, jomas. Uh, Es ātri tikšos ar visiem iesaistītajiem, lai izskatētu pilnīgi visas iespējas vērt, vēr, virzīties uz priekšu, varbūt koordinēt dažādas iniciatīvas un radīt šos ietvars. Paralēli komisija uh, izvērtēs konkurences noteikumus un uh, mēs runājam, par, runājam arī par finansējumu iespējams. Ceturtais punkts Um, šāda pan-Eiropas pārvaldības sistēma um, tā netiek vienmēr atbalstīta. Tādēļ ar Eiropas centrālo banku tika veidots šis SEPA uh, mehānisms un SEPA padome, lai uh, varētu tiešā debēt produktus un pakalpojumus veicināt, kas ir atbilst klientu vajadzībām. Uh, Jā, vienkāršo dialogs, lai SEPA projekts tiktu īstenots veiksmīgi, un mūsu kopējā pirmā sēde notiks pavasarī. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kunga deputāti ir skaidrs, ka es Eiropas parlamentu personīgi informēšu par šo SEPA padomas darbību un uzstāšos ekonkomitejā. Pēdējais punkts. Tagad par izmantotājiem nu, Man ir ļoti žēl, ka bankas uh, par, bieži vien ir tādas uh, um, atturīgas attiecībā uz uh, patērētāju bažām. Ir iespējams veikt uzlabojums, lai uh, veicinātu caurskatāmību un lai mazinātu patērētāju bažas. SEPA padoma būs laba platforma, lai vērsties uh, šo uzlabojumu virzienumā. Uh, Un, protams, ka vēlamies konkrētos punktos labāk strādāt, uzlabojumos, kāda ir nepieciešami uh, arī uh, iekšzemes maksājumiem. Un mums būs Eiropas maksājuma padome, kurā prasīsim, lai uh, pieņemtie lēmumi atbilst patērētāju interesēm. Un es neizslēdzu to, ka komisija. Uh, Uh, izteiks iniciatīvas, ja mēs redzēsim, ka ir uh, iespējams šādā veidā labāk atbilst patērētāju bažām. Priekšsēdētāja kungs, uh, cenītā mm, referents kundze, es esmu gatavs reaģēt un uh, spērt šādus soļus, kā jau es teicu, ka janvāra, uh, ka turvākajā laikā aktīvi darbosimies un darīsim visu, lai atbalstītu parlamenta darbu un atbalstītu jūsu rezolūciju. Paldies! Paldies komisāra kungam. Tagad Gozes kungs tautas partijas vārdā divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es ne, neesmu nemirkli šaubījies par jūsu apņēmību un jūs runājāt, pieminot savus elementus, sniedzāt atbildus lielāko daļu jautājumu, kuri mums radās un e, kuri rodas šīs rezolūcijas sakarā. Es atgādināšu tikai to, ka e, tas, ka temats ir tik sarežģīts, ir balstīts uz to, ka tā nav e, maksājuma iestāžu iniciatīva, banka iestāžu iniciatīva un maksājuma pakalpojumu direktīva, kurā es biju referents, tās mērķis ir ļaut definēt nepieciešamos juridiskos instrumentus, lai varētu izveidot uh, šo Eiropas maksājumu sistēmu. Un tās mērķis bija arī uzlabot eh, konkurētspēju maksājumu jomā, eh, eh, veidot, veidojot maksājumu iestādes, kas grauta banku monopolu. Un šī sarežģītā veidošana skaidro arī kavēšanos savā veidā, taču, kā jūs arī norādījāt, Maksājuma dienas iestādes un banku iestādes ir parādījušas eh, zināmu, zinām kavēšanos šeit. Un jūs, piemēram, noteikti zināsiet, ka eh, Francijā, lai ieviest cepā, izmaksas ir eh, pārsniedz izmaksas, kāds bija pārējot uz eiro. Un ir starp komisijas uh, maksājumi, kas ir jā, jāpatur prātā. Tāpat arī jūs atbildi, pieminējāt to, ka ir nepieciešams eh, ņemt vērā konkurences noteikums un arī to, ka šī ir komerciāla darbība un šajā sakarā ir nepieciešama taisnīga atlīdzība. Tika nosodīta iespēja vienpusīgi, patvarīgi eh, noteikt eh, starp banku starpbanku eh, maksājuma apjoms. Un mēs eh, eh, ceram, ka drīzumā mūsu rīcībā būs Eiropas maksājumu naudas pārvadumu tiešām maksājuma direktīva. Paldies! Nākošais runātājs. Enhauses. Bulmans. Ein wichtiges, nein, es ist ein zentrales Instrument. Uh priekšsēdētāji, šis ir ārkārtīgi būtisks instruments iekšējiem tirgumu. Kolēģis Gozes e, jau diezgan pamatīgi visu izskaidroja, un tie ir personiski. Es neredzu nekādas grūtības noteikt e, konkrētu datumu tā visieviešana, mēs varam gaidīt 3-4 mē, mēnešus ar nosacījumu, ka viss darbojas, un tāpat arī ir nepieciešami vairāki nosacījumi. Ir eh, eh, jāparedz tas, kā lietotājs var šo sistēmu viegli izmantot. Mēs nevaram pieņemt eh, kavēšanos un visu laiku strādāšanu veco sistēmu mums ir nepieciešams, lai šī sistēma tiktu izmantot pilnā mērā un lai uzņēmumi varētu to izmantot. Un šeit es gribētu pieminēt vēl vienu punktu, kas ir palicis kā strīdu sābols. Tas ir jautājums par uh, maksājumu aprēķiniem tiešajiem debetam. Vēl nav varēts atrast saprātīgs modelis. Un ja nevar izveidot tādu modeli, kas funkcionētu visā Eiropas Savienībā, tad uh, Eh, komisējai ir jāparedz konkrēts datums, kad eh, mums būs konkrēts priekšlikums, jo nevar pieņemt to, ka ir lūk nepieciešams eh, tikt galā ar šiem pagaidu termiņiem, bet mūsu rīcībā nav iniciatīvas, kas dot iespēju izveidot pastāvīgas darbīgas programmas. Tāpēc ir nepieciešama Eiropas iniciatīva, lai šī sistēma varētu darboties. Lūk, tas bija mans devus diskutijās. Paldies! Paldies. Nākošais runātais Ērenhausers. Paldies. Ļoti noderīgi. Ir ļoti labi, ka mūsu rīcībā ir eiro tādā nelielā valstī kā manējā Austrijā. Krīze būtu izpaudusies daudz skarbāk, ja nebūtu eiro. Taču pietrūkst E, pietrūkst atbildības, un komisijai jājautā, pirmkārt, kurš ir atbildīgs par eirosistēmas deficīta kontrols trūkumu? Tā, tā, kurš ir atbildīgs par to, ka mēs jau agrāk nezinājām Grieķijas budžeta kļūdainos skaitļus? Un e, tālāk vai komisija var garantēt to, ka Spānija nesniegs sagrozītus skaitļus, un vai Spānija arī šeit nav tāds pats grēkās. Es domāju, ka ir jānosaka, kam tad ir atbildība pār šo eh, pārskatu saņemšanu. Un eh, tikai tāds mēs varēsim nodrošināt spēles noteikumus. Paldies, nākošais runātājs Fērbers. Paldies, priekšsādātāji, komisāri, dārgie kolēģi. Pirmkārt ir eh, ļoti, būtu ļoti noderīgi ar vienotu valotu, mums būtu vienotas procedūras, un tāpat vajadzētu arī domāt par to, kādā veidā mēs varēsim izveidot vienotu sistēmu, kura nepastāv Eirozonā. Pirmkārt, vajag paredzēt zināmas korekcijas visiem noteikumiem, eh, kur pastāv. Es nāku no valsts, kur tiešo debet sistēma ir ļoti attīstīta, lai varētu veikt maksājumus konkrētos datumos. Tas, piemēram, daudz eh, lielā mērā atvi, atvieglo dzīvi. Bet, komisāra kungs, es vēlētos, lai runājot par konkrētu datumu, šis jautājums par tiešo debetu tiktu skatīts un eh, lai nebūtu grūtību pārobežu maksājumu gadījumos. Mēs zinām, ka šeit šad un tad notiek krāš, krāpšanas. Un e, maksājot e, apdrošināšanu, komunālos maksājumus, nodokļus un citus maksājumus, mēs zinām, ka mēs maksājam arī e, par pakalpojumu. Un ir nepieciešams, lai valstīs, kurās procedūra ir sevi apliecinājusi, mēs varētu ņemt vērā vislabāko praksi un piemērot to vienotai sistēmai. Paldies, nākošais runātājs Kāras. Herr Kommissar, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Paldies, komisāra kungs, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka komisāra atbilde uz mutisko jautājumu ir pareiza, un mēs esam pateicīgi par šo atbildi. Mēs no komisijas e, dzirdējām šo atbildi, un tā pilnībā saskana ar Eiropas parlamenta e, cerībām. Bet es gribu runāt par šo jautājumu tādā pašregulēšanas griezumā. Mums jādomā, kā darbosies bankas, jo vairāki simti banku darbojas šajā vienotajā eiro maksājumu zonā, un bankas ir spējuši tik kā šo vienoto funkciju uzdevumu ļoti ātri. Es eh, uzskatu, ka mums vajadzētu arī vienoties par vienotu tādu juridiski saistošu datumu mums visiem, un līdz šim datumam tad mēs varētu palielināt mūsu uh, spiedienu, sakārtot tos jautājumus, kas līdz šim vēl nav sakārtoti, lai mums būtu gan arī juridiskas saistības, bet arī, lai būtu praktiski priekšnoteikumi. Ir jānosaka viens vienots datums, kas uh, palīdzētu mums tiekties uz šīs vienotās zonas īstenošanu, jo tas tiešām nepieciešams vienotā tirgus funkcionēšanai. Paldies, tālāk Kāza kungs. Priekšsēdētāja kungs. Yes, that... Šī ļoti lieliska iniciatīva noteikti tā palīdzēs uzlabot pārobežu maksājumu efektivitāti, arī palīdzēs eh, cīnīties pret nacionālo tirgu fragmentēšanu, eh, tā lai varētu veikt bez skaidrs naudas pārskaitījumu, izmantojot vienotus maksāšanas instrumentus un vienotus kontus. Šeit ir ieguvumi, un tie izpaudīsies arī izmaksu samazinājumā, pārvedot kapitālu no vienas vietas uz otru. Šobrīd šādi pārvedumi ir apmēram 2% no IKP bet um, šīs maksājumu zonas radīšanas galvenais mērķis ir veidot tā, tā kā iekšējo maksājumu sistēmu iekšējā Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti ambiciozs mērķis, bet uh, ir nepieciešams arī meklēt uh, kompromisus, kas eksistēs ar dažādām strīdīgām banku kopienām. Uh, un tā ir jādomā par SEP standartu īstenošanu. Šis process ir dārgs un bankām ir, protams, arī diezgan citas akūtas prioritātes, tāpēc ir jāveic esošās situācijas rūpīga analīze un jānosaka realistisks laika grafiks pēc iespējas ātrāk ir ļoti svarīgi noteikt tiesiski saistošu termiņu šādai sistēmas migrācijai, kā kolēģis Karas jau teica, pilnīgi nav pieņemams tas, ka šodien mums nav konkrēta darba grafika. Un tas, ka mēs gribam veidot šīs divas sistēmas paralēli, ka tā, tas nav efektīvi, tas ir pretproduktīvi, tāpēc es aicinu komisijai rīkoties, ienes skaidrību šajā sēdrumstalotajā sektorā un noteikti arī tiesiski saistošu gala termiņu, kad mēs mainīsim mūsu esošo sistēmu uz vienoto eiro maksājumu zonas sistēmu. Paldies! Un tagad mums ir brīvais mikrofons. Vēl viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Manā zemē, Rumānijā, notiek nu, eh, veikti nopietni pasākumi pārēju uz SEPA direktīvas 154, eh, kas ir Eh, attiec uz vienotiem maksājumiem, tiek transponēta Rumānijas likumdošanā. Un sakot ar 2007. gadu Rumānas Banka asociācijas Eiropas maksājuma padomas loceklis ir īstenojušas savu atbalsta lomu, lai Rumānija varētu pievienoties SEPA. Eh, tādējādi pārēja uz eh, kredīt pārdomu sistēmu varētu notikt, līdz ir pārēju uz eiro, un vairāk piecas bankas ir pieņēmušas šo programmu ieviešanai tuvāko trīs gadu laikā. Mēs to attiecinām gan uz apdrošināšanu, gan uz telekomunikāciju maksājumiem, gan uz citiem maksājumiem, lai varētu nodrošināt kritisko masu, kas ir nepieciešama pārējus sepā. E, publisko, e, fin, publisko finanšu ministrija ir paziņojusi, ka pēc pievienošanās Eirozonai tā pievienosies sepā. Paldies! Mm. Un tagad Barņiekungs komisijas vārdā. Priekšsēdētāji. Es gribu pateikties visiem runātājiem. Un es eh, vēroju, ka tik tiešām šeit ir vērojama vienprātība parlamentā, lai atbalstītu parlamentā vienoto maksājumu zonas izveidi. To, tas ir apstiprināts arī ar rezolūcijas eh, projektu, kas tika sagatavots pirms diviem gadiem, un es domāju, ka vajadzētu pabeigt tā ieviešanu, un es eh, atkārtoju un vēlreiz saku, eh, ka mani pārsteidza tā vienprātība, kāda šeit ir vērojuma attiecībā uz juridiski saistošu termiņu noteikšanu. Es apstiprinu savu apņemšanos šajā sakarā noteikt šo juridiski saistošo termiņu. Dodiet man kādas pāris nedēļas vēl, lai es varētu liederīgi izmantot laiku, lai es varētu tikties ar iesaistītiem personām un spēlētājiem banku sektorā, lai es varētu ātri pabeigt konsultācijas un balstot, balstoties uz šīm konsultācijām un tāpat arī runāt par citiem tematiem, kas ir saistīti ar SEPA, es varēšu pieņemt uh, lēmumu eh, samērā drīzā laikā, kā jau jūs to eh, norādījāt. To gaida no mums lietotāji, patērētāji, uzņēmumi, mazie uzņēmumi, administrācijas, nacionālās administrācijas. Un komisija vēlas un rīkosies, lai šīs lietotāju bažas tiktu ņemtas vērā, ieviešot šepā un bāzies kuku. Kūdz, es eh, uzmanīgi uh, sekošu jauno dalību valstu pūliņiem. Es zinu, ka jūsu valsts tādus pieliek tieši tāpat kā citas valstis, lai varētu pilnībā uh, īstenot savas apņemšanās. Tāpat runāt par uh, ka, uh, maksājumu kārtēm. Ir nepieciešama lielāka skaidrība, un šeit būtu nepieciešams arī vairākas nedēļas, varbūt pat mēneši, lai panāktu vienošanos, jo mums ir uh, jāskata, cik lielā mērā visi spēlētāji un iesaistītās personas ir gatavi, gatavas apvienot savus pūliņus, ieviešot tādu tā saucamo pan-Eiropas kārtī. Un tālāk kādos apstākļos sadarbotos. Vēl viens jautājums, kas ir jārisina visiem iesaistītiem spēlētājiem. Paldies jums vēlreiz par jūsu konstruktīvo devumu un jūsu vērību attiecībā uz SEPA projektu, kas arī atbilst komisijas apņēmībām. Paldies! Ευχαριστούμε την κυρία Μπόλς, τον κύριο Επίτροπο, όλους τους ομιλητές. Έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος. Paldies. Komisār kungam. Un paldies visiem kas piedalījās šajā diskusijā. Līdz ar to mēs beidzam runāt par šo jautājumu un balsosim attiecīgā paredzēts. Un tagad ķersimies pie nākamā ziņojuma. Tas ir Lēnes kunga ziņojums, priekšlikums <clears throat> par vismazākajām uzņēmēju darbības vienībām. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi.